dnešního jednání je společná rozprava o stav... Un tagad nākamais darba kārtības punkts - kopīgās debats Eiropas Savienības tiesas statūti. Vispirms skatīsim Aleksandra Stainas kundzes ziņojumu Eiropas Savienības civildienas tiesnes, eh, tiesas aizstājēji tiesneši. Un pēc tam sekos eh, vēl viens Tainas kundzes ziņojums protokols par Eiropas Savienības tiesas statūstiem. Vispirms es došu vārdu referendēju. Lūdzu, Tainas kundze, jums vārds. Godātais priekšsēdētāji, komisārs kundze, dargie kolēģi, Eiropas tiesa Luksemburgā ir pārslogota, un tas, par ko mēs lemsim rīt, ir tehnisks jautājums un varbūt nepolitisks jautājums. Ir runa par trīs tiesu, kas veido Eiropas um, tiesu. Uh, ar iekšējo struktūru, bet tas ir saistīts ar kaut ko vairāk. Ir runa par to, ka tiesai ir jaunas kompetences ar Lisabonas līgumu piešķirtas, taču šī te pārslodze ir radusies ne tikai tāpēc, ka ir aizvien lielāks iesniegto lietu skaits, bet eh, tas ir saistīts arī ar 12 jaunu dalību valstu pievienošanos kopš eh, sākotnēji šie noteikumi tika izstrādāti. Un tā iemesla dēļ ir skaidrs, ka ir nepieciešams reformēt eh, tiesas iekšējo eh, struktūru, un tas ir ļoti nepieciešams Eiropas Savienībai kopumā un arī iedzīvotājiem. Un šī iemesla dēļ visiem, visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā tiesai, kas piedalījās, trialogā ir jāmeklē kompromiss. Tas mums izdevās tikai daļēji. Sākšu vispirms ar to daļu, par kur mums izdevās atrast eh, tādu saprātīgu uh, kompromisu, kas varētu palīdzēt šīs darīnas saīsināt. Pēc tiesas ierosinājumu tiks eh, iecelts eh, tiesas priekšsēdētāja vietnieka amats, un um, tas palīdzēs atvieglot tiesas priekšsēdētāja darbu. Uh, runājot par virspalātu, kas nākotnē sastāvēs no 15 tiesnešiem, arī šeit darbs būt, būs atvieglots un, un uh, tiesnešu darbs līdz ar to būs li, sadalīts vienlīdzīgāk. Civil tiesas, uh, civildienas tiesā šobrīd ir septiņi ties, tiesneši, bet ja gadījumā kāds tiesnesis ilgstošas slimības dēļ nevar uh, strādāt, tad tas viss ietekmē civildienesta tiesas darbu. Lai šo problēmu atrisinātu, tā tad būtu jāieceļ aizstājai tiesnesi, kas bija eh, šie aizstājai tiesneši, tā tad būtu trīs un tie būtu uzskaitīti sarakstā, un, viņš, un šie aizstājai tiesneši tad varētu darboties saslimušu tiesneša vietā. Uh, Šīs kompromiss ir panākts, un par to es vēlos visiem pateikties. Taču ne visi priekš ne, ne visos gadījumos tika panākta vienošanās, un ne Eiropas parlamentā, bet arī padomē. Dalībvalsts, atsevišķi dalībvalstis eh, dažus priekšlikumus noraidīja. Pirmkārt, tas attiecas uz eh, to, ka vajadzētu palielināt tiesnešu skaitu no 27 uz 39. Eh, Par to vēl ir jādiskutē. Mēs kā parlaments katrā gadījumā esam pārliecināti par to, ka tiesnešu skaita palielināšana nozīmēs to, ka tiesvedība uzlabosies un tas nāks par labi iedzīvotājiem. Un nav, īsti, nav, nav īstenībā nekādas um, starpības, no kuras valsts tad nāk šie tiesneši. Galvenais būtu viņu kvalifikācija un neatkarība, bet tas ir nākotnes princips. Mums bija godīga sistēma attiecībā, ierosināt attiecībā uz šo te tiesnešu iecelšanu. Uh, Dalība valstis varēja un vēlējās padomē un nevēlējās padomē piekrist šim šādam risinājumam, un tāpēc mēs pagaidām neesam nolēmuši, lēmuši par labu šādai ties, tiesnešu skaitu palielināšanai. Un tas nav apmierinoši. Arī nākotnē jāgarantē tas, lai Eiropas Savienības tiesvedība notiktu ap tādā kvalitatīvā veidā. Uh, Tas, ka šobrīd lietas tiek izskatīts dažos gadījumos pat 5,5 gadu ilgumā, tas ir pretrunā ar pamatiesību hārtu. Un tāpēc dalību valstīm būtu jāpie, jāpieņem uh, tie saprātīgie risinājumi, lai nezaudētu iedzīvotāju uzticību. Lielas paldies Tainas kundzei, un tagad mēs turpināsim ar citiem runātājiem. Vispirms uz piecām minūtēm došu vārdu Mavra Jānis kungam no padoms, lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par to, ka tas organizē šīs kopīgās debates par diviem Aleksandra Stēnas ziņojumiem, proti pār piedāvātajiem Eh, grozījumiem Eiropas Savienības tiesas statūtos un par regulas projektu par aizstājēju tiesnešiem Eiropas Savienības civildienesta tiesā. Pirmkārt, gribu pateikties referentei par ļoti konstruktīvo un pozitīvo pieeju sarunām par šiem jautājumiem. Gribētu izteikt komplements arī Dānijas prezidentūrā, kas spēlē būtisku lomu progresu nodrošināšanā sarunu vešanā padome, tāpat arī debatēs starp abām iestādēm padomu un parlamentu parlamentu. Labā sadarbība starp padomu un parlamentu šajos būtiskajos jautājumos palīdzēja panākt ātru vienošanos pirmajā lasījumā. Šī tēma ir ļoti svarīga. Šo divu priekšlikumu mērķis ir veicināt Eiropas Savienības tiesas darbības aktivitāti kopumā, un jo īpaši ļaut izskatīt aizvien lielāko iesniegto lietu skaitu un arī uzkrājušās lietas um, izskatīt. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt tiesisko noteiktību un juridisko paredzamību. Es, protams, apzinos, ka ir nepieciešams strādāt arī tālāk pie viena ļoti svarīga jautājuma. Tiesnešu skaita palielināšana vispārējā tiesā ir viens jautājums. Mūsu abas iestādes ir gatavas strādāt tā, lai tiktu ieviesti nepieciešamie pasākumi, kas atrisinātu šo te jautājumu līdz 2013. gada septembrim. Pievērsīšos atsevišķiem elementiem kompromisa pakotnē, par kur jūs balsosiet rīt. Statūtu grozījumi ieviesīs pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot trīs tiesu darbības efektivitāti. Šīs trīs tiesas veido Eiropas Savienības tiesu. Pēdējo gadu laikā tiesā ir notikušas būtiskas izmaiņas. Tam ir gan lielāks tiesvedības apjoms, gan arī ir mainīsies tiesvedības daba. Ir, eh, tas ir tādēļ, ka stājušies spēkā tiesība akti, kas um, paplašina tiesas un Eiropas Savienības darbības spektru un arī iestājušās jaunas dalību valstis. Mēs ierosinām pasākums, kas palīdzēs tiesai darboties efektīvāk un labāk tikt galā ar lielāko darba apjomu. Gribētu vērst jūsu uzmanību galvenokārt uz trim jautājumiem. Pirmkārt, tiek ierosināts e, izveidot tiesas priekšsēdētāju vietnieku amatu, kas palīdzēs, šis cilvēks palīdzēs tiesas priekšsēdētājiem. Otrakārt, mainīt virspalātas uh, tiesnešu sastāvu un treškārt iespēju pieaicināt aizstājēji tiesnešus civildienesta tiesā gadījumā, ja pastāvīgie tiesneši nevar piedalīties tiesas darbā veselības iemeslu dēļ. Ja runājam par citiem priekšlikuma elementiem, tad m, mm, tie runā par tiesnešu skaitu palielināšanu vispārējā tiesā. Šajā jautājumā varu uh, jums pastāstīt, ka padome zina, ka šis jautājums ir jārisina ļoti steidzam, un tomēr šis jautājums ir nedaudz delikāts padomē. Kipras prezidentūra ir apņēmības pilna rast risinājumu šajā jautājumā, taču tas būs jādara tādā veidā, lai mēs pilnībā būtu ņēmuši e, vērā dažādos viedokļus padomē. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es esmu ļoti gandarīts par to, ka šie abi priekšlikumi, acīm redzot, drīz tiks pieņemti. Mm, Es eh, arī ar prieku turpināšu sadarboties ar parlamentu, jo sadarbība šajos jautājumos ir bijusi lieliska. Mēs zinām, ka atsevišķos priekšlikumos vēl mums būs jāturpina sadarbība. Esmu pārliecināts, ka arī šajos atlikušos jautājumos varēsim atrast risinājumu pietiekami īsā laikā. Paldies par uzmanību. Tagad aicināšu izteikties komisijas pārstāvu komisāru Malstrēmu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, godātie deputāti. Es vēlētos pateikties referentiem par ļoti konstruktīvo skatījumu par tiesas izmaiņām. Komisija tiešām uzskata, ka vispārējā tiesā lēmums par tiesnešu skaita palielinājumu ir atlikts, bet, protams, ka tiesas apjoms ir liels. Un tomēr ir eh, starp institūcijām panākts risinājums par citām tiesas reformām, un komisija uzskata, ka tās pagājušajā gada septembrī sagatavotie ieteikumi ir tikuši ņemti vēlā, vērā gan parlamentā, gan padomē. Pie tām eh, parlamentā ir paredzētas debatas par to, ka uh, kopienas tiesā būs arī saistoši lēmumi. Mēs uzskatām, ka patreizajā situācijā tas vēl ir tāls risinājums, un tomēr es vēlētos pateikties prezidentūrai. Paldies, saka prieksēdētājs bet es neredzu nedz eh, Vertmanes kundzi, nedz. Messeršmita kungu. Nav nedz budžeta, nedz eh, konstitucionālo lietu komiteju referenti. Tas nozīmē, ka mēs pārējām pie runātāja saraksta. Un tagad tautas partijas vārdā dod vārdu divas minūtes Cefkas kungam. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni Paldies, prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi. Šīs debatas par Eiropas kopienu tiesas reformu ir tikai sākums, pirmais etaps. Mums ir jāskatās uz problēmām Eiropas tiesu sistēmā daudz plašāk. Tas nav, tās nav beigas, tas ir sākums, pirmais etaps, un šīs debats ir tikai pirmās ilgstošā debat, debašu ķēdītē. Ja mēs runājam par Eiropas komisijas priekšlikumu, tad būsim atklāti. Mēs cerējām uz daudz ko vairāk. Mēs cerējām, ka darbs nebūs tik ļoti sarežģīts un ka būs tik ļoti atšķirīgi viedokļi starp institūcijām. Tā saucamie pagaidu tiesneši, aizvietotāji tiesneši civildienas tiesā lēmums ir atbalstāms, jo tas noteikti palielinātu civildienas tiesas efektivitāti. Un tomēr šīs reformas būtiskākais elements tam ir jābūt tiesnešu skaita palielināšanai vispārējā tiesā. Tas, ka komisija šobrīd to nevēlas darīt, nozīmē, ka būtiskas reformas jau netiks veiktas un pamatproblēma paliks, pamatproblēma saglabāsies padome nevarēs eh, piespiest dalību valstis rīkoties, un patiesībā padome būs spiest griezties pie parlamenta. Tas jau nav nekāds nosliek, tas jau nav nekāds noslēpums, ka Eiropas institūcijās un arī ti, ka Eiropas tiesās tiesu process ir ārkārtīgi, ārkārtīgi garš, un daudz tas eh, pat nemudina iesniegt savu prasību tiesā. Uh, Pavisam drīz Eiropas Savienībā iestāsies arī Horvātija kur ir parakstījusi arī cilvēktiesību konvenciju. Tas nozīmē, ka tiesā būs vēl vairāk gadījumi. Tas, ka cilvēkiem pieņemamā laikā ir jābūt tiesībām saņemt tiesas nolēmumu, tās ir pamatiesības. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot gan juridiskos instrumentus, gan arī citus instrumentus, lai palīdzētu tiesām uh, izpildīt viņu pamatfunkciju pārskatāmā laikā adekvāts spriedums. Un tomēr Eiropas Savienība šobrīd eh, netiks galā ar šīm problēmām, kuras ir saistīts tieši ar tiesu nespēju. Tas prasa ārkārtīgi ilgu laiku, bet šobrīd ir tā, ka par to maksā nodokļu maksātāji. Un eh, šie tiesu procesu ilgums maksā daudz dārgāk nekā jauna tiesneša atalgošana. Priekšsēdētājs, paldies, un tagad divas minūtes Regners kundze, lūdzu. Dankeschön, Herr Fos. Paldies, priekšsēdētāji, godātais valsts sekretāra, komisārs kundze. Vispirms es gribētu pateikties referentei par konstruktīvo darbu. Eiropas tiesa nepārtraukti ir pārslogota. No vienas puses tas ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienība ir, tika paplašināta par 12 dalību valstīm un, protams, ir paplašināts arī kompetenču loks. Un, lai īstenotu tiesvedību, uh, Tagad reglaments ir mainīts tā, lai, ne, lai intelektuālā īpašuma lietās varētu iztikt bez šī mutiskā skaidrojuma, un tas um, varētu palīdzēt ātrāk atrisināt lietas. Tāpat arī tiesas var, nodo, var nodot uh, jauns lietas izskatīšanai. Tā, lietas tām palātām, kuras jau skat citas lietas, kas attiec uz līdzīgiem juridiskiem gadījumiem. Ja tiesnešu skaitu varētu arī palielināt, un tas arī palīdzētu uzlabot, uz, uzlabot tiesas darbības ātrumu. Eiropas tiesā ir vismaz uh, ir jāpalielina tiesnešu skaits par 12 tiesnešiem, nosakot, ka vispārējā tiesā ir 39 tiesneši. Es eh, piekrītu tiesai. Es domāju, ka tiesneša iecelšana ir dalība valstu ziņā. Šis jautājums ir tik nozīmīgs, ka ir eh, jāraugās ka, lai Eiropas parlamenta, proti tieši ievēlētā parlamenta uzdevums būtu atrast labāko risinājumu, kas kalpotu iedzīvotājiem. Un tāpēc juridiska lietu komitejai vajadzētu nosaukt uh, pasākums, ar kādu palīdzību varētu tikt ieviest šos te, uh, iecelt šos te tiesnešus. Un Tāpat mēs uzskatām, ka nebūtu liederīgi pieprasīt tiesai izveidot vismaz divas specializētās palātas, labāk būtu paredzēt tiesai izveidot, ies, iespēju izveidot šādas palātas. Paldies, un tagad Hefner kungam vārds. Jā, prezident, liebe. Prieksēdētāji, dārgie kolēģi. Kopienas tiesības aizvien pieaug, un līdz ar to vajadzība pēc tiesvedības arī pieaug un pieaug E, nepieciešamība pēc lemšanas šajā ziņā, un ja es to politiski mēģinu formulēt, tad e, jāsaka, ka šeit tā būtība ir tas svarīgākais, un kādā veidā šīs tiesības tiek aizsargāts no dažādiem uzbrukumiem, no varas izrādīšanas, no citādā, citādiem uzbrukumiem. Uh, institūcijas aizsargā brīvību, demokrātiju, bet uh, tiesības ir arī jāsaņem. Tiesības ir jārada tur, kur tas ir nepieciešams, un Eiropas tiesa ir tā vieta, kur tas tiek darīts. Eiropas tiesa ir aizvien vairāk pārslogota, un tas nemaz nav brīnums, ņemot vērā, cik plaši ir skatāmo lietu skaits. Uh, mēs esam saņēmuši, mēs esam nākuši klējā ar ļoti, ļoti labiem priekšlikumiem attiecībā uz to, kā uzlabot tiesas darbu. Kolēģi jau šos priekšlikumus pieminēja, bet Viena lieta man joprojām ir nesaprotama, tas man pavisam skaidri jāpasaka. Parlaments rēģē uz šo aicinājumu, ņem ļoti, uztver ļoti nopietni to, ko iedzīvotāji un tiesneši saka. Mēs izstrādājam priekšlikumu trialogā ar komisiju un padomi pieņemam to, bet beig beigās nekas nenotiek. Kāpēc? Tāpēc, ka dalība valsts nespēja vienoties par to, kā iecels tiesnešus. Es domāju, ka tas šajā kopīgajā Eiropā ir nepieņemami. Es sagaidu Eiropas eh, mēroga atbildību arī no padomas. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Karima kungu. Vienu minūtu, lūdzu priekšsēdētāji, padomas, komisijas pārstāvi, paldies par šo iespēju. Esmu priecīgs par to, ka Tainas eh, ziņojumā ir rakstīts, eh, ir aizstāvēts reformas, kas varētu būtiski uzlabot tiesas funkcionēšanu. Lisabons līguma stāšanās spēkā un paplašināšanās eh, nodrošināja to, ka tiesā iesnie, tika iesniegts daudz vairāk lietu, tīpaši vispārējā tiesā. Arī ekonomiskā krīze palielina šo iesniegto lietu skaits. Par 11% ir ir pieaudzis to lietu skaits 2011. gadā, kas iesnieg, iesniegts par ekonomiskām lietām. 37% pieaugušas ar nodokļiem saistītās lietas un par 18% tās, kas saistīts ar intelektuālo īpašumu. Godātie kolēģi, Eiropas tiesība aizstāvēšanas iestādēm ir jāstrādā labi, efektīvi, lai pilsoņi un uzņēmumi saņemtu juridisko noteiktību attiecībā uz viņu pārrobežu darbībām. Procedurālās reformas varētu atvieglot situāciju, taču ir grūti noliegt, ka, ka nav nepieciešams struktūrālās reformas, lai e, varētu atbrīvot tiesu no uzkrāto lietu skaita. Priekšsēdētāja kungs ir bijušas baumas, ko esam dzirdējusi apvienotajā karalistē, ka apvienotā karaliste it kā neļaujot šo jautājumu pa, e, novest līdz balsošanai. Tā nav taisnība. Mēs darām visu, lai mūsu parlamentā apvienotajā karalistē pieņem tādus tiesību aktus, ka mēs mēs var, lai mēs varētu pilnībā piedalīties jauno tiesnešu iecelšanā oktobrī Eiropas tiesā. Maštāks kungs, pusotra minūte. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi! Lielākoties es piekrītu savam kolēģim Cvifks kungam, bet šoreiz nē. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentē par iekultīto darbu. Pareiz jau tika se se secināts, ka izskatāmo lietu skaits pieaug. Tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Pareiz arī tiek teikts, ka nākotnē izskatāmo lietu skaits pieaugs arī pateicoties uh, tam, ka ir mainīts tiesas reglaments. es priecājos arī par to, ka ir pieņems lēmums par prejudiciālā, prejudiciālā nolēmuma steidzamības tiesvedību, un tas viss varēs palīdzēt um, pātrināt šo te tiesas procesu. Tā ir viena no iespējām, kā varētu uh, Eh, censties samazināt eh, iesaistīto pušu finansiālos zaudējumus, un eh, tiesas process līdz ar to nebūtu pārāk ilgi. Un tāpēc šī apsvēruma dēļ es uzskatu, ka ir pareizi iecelt uh, tiesas uh, priekšsēdētāju vietnieku. Paldies! Batenkungs, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs, mēs runājam par tiesvedības jautājumiem, un tāpēc es gribētu runāt par kādu sarežģītu jautājumu. Haja kungs ir ieslodzīts uz 21 dienu Liverpūles cietumā pēc tam, kad pirmdien viņš stājās tiesas priekšā. Uh Viņš tika aizturēts pulksteni 20. un nākamajā rītā pulksteni 16. jau tika ieslodzīts cietumā Hauza kunga. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un aicina viņu runāt mikrofonā. Tibetan. And is a prominent tax protester. Šis konkrētais gadījums tika izraisīts tādēļ, ka cilvēks nemaksāja eh, vietējās pašvaldības eh, nodokļus. Saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem Heiga kungs ir nevainīgs, viņš būtu jāatlaiž, jātaisno momentāli, un es ceru, ka tas ir labs ieguldījums šajās debatēs. Paldies, Stojānov kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāj. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, varbūt runājot par šo tiesu reformu, vēlētos pateikt, ka es esmu skeptisks pret to vairāku iemeslu dēļ. Tas, ka runa iet par papildus tiesnešu pievienošanu mm, civil dienesta tiesai, tas patiesībā vairāk izskatās pēc privilēģiju nep nep nepiemērots izmantošanas. Tātad šie aizvietotāji tiesneši būs aizvietotāji tiesneši, bet īstie tiesneši būs slimības atvaļinājumā. Vispārējās tiesas palātas eh, tiesneši ir vislabāk apmaksātie Eiropas Savienības algotie darbinieki. Katra dalībvalsts ievēl vienu tiesnesi, un tas ir nevis pārprasts nacionālisms, bet gan tieši tāpēc, ka no katras dalībvalsts ir jāizvirza viens tiesnesis, kurš pārvalda konkrētās dalībvalsts tiesu sistēmu, un ja jūs vēlaties šo sistēmu nomainīt, tas nozīmē, ka būs papildus sloks tiesnešiem. tiesneša skaits var būt lielāks tikai tad, ja tiesneša alga ir samazināta. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Paulo Rangelu pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, komisārs kundze. Pirmkārt, gribētu šeit uzteikt mūsu centienus reformēt Eiropas Savienības tiesu tā, lai tā varētu labāk darboties. Un es runāju par visām palātām. Īpaši priecīgs esmu par tiesas priekšsēdētāju amatu izveidošanu, tāpat arī par noteikumu izmaiņu attiecībā uz virspalātu kā arī uz iespēju izmantot aizstājēju tiesnešus, pieaicinot tos tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Gribu atzīmēt, ka šo iespēju mēs būtu varējuši izmantot, lai stiprinātu tiesas demokrātisko leģitimitāti. Eiropas tiesību sistēmā tiesas rada precedentus vai judikatūru. Tās ir tātad paražu tiesības, par kurām ir runa. Un tādēļ eh, no š... viņu demokrātiskā leģitimitāte ir ļoti svarīga. Es domāju, ka ir svarīgi šeit atzīt īpašās balsojuma tiesības tiesā. Pie šī jautājuma vajadzētu piestrādāt. Es jau to piedāvāju komitejā. Eiropas Savienības tiesai vajadzētu rīkoties, izmantojot caurskatām tiesnešu iecelšanas sistēmu. Lielas paldies Rangela kungam. Tagad došu vārdu Antonio Masipam Idalgo vienu minūtu. Querida komisārija. Prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, godātais ministra kungs. Es vēlētos eh, sveikt jauno prezidentūru, Kipras prezidentūru. Jums ir eh, izdevies eh, daudz panākt, un mēs noteikti aizsargāsim jūsu valsti no militāras okupācijas, ja tāda vajadzība būs. Dāmas un kungi, mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai veicinātu plašākas tiesas reformas. Protams, ka centieni ir vērtējami pozitīvi, un komitejā mēs jau to uzteicām. Un tomēr šeit runa iet par būtiskiem pamata akmeņiem, runājot par Eiropas Savienības tiesu īpaši jaunais, jaunā ideja par speciālas tiesas izveidošanu īpašumtie, intelektuāla īpašumtiesību jautājumiem. Un tagad eh, Monikai Flašikovai Venovs kundzei vārds lūdzu. Pan precedējusi, paņi komisārkā. Paldies, prieksēdētāja kungs, godētā komisārs kundze. Eiropas eh, Savienības tiesa jau vairākus gadus ir uzsvērusi, ka cilvēka dienesta tiesai, kā arī vispārējā tiesā, gadījumi ir tik ārkārtīgi daudz, ka tā vairs netiek gal galā ar iesniegto prasību slogu. Šā iemesla dēļ vajadzētu izmainīt patreizējās tiesas struktūras statūtus, un vispārējās tiesas palātas eh, struktūra arī tiks mainīta. Tādējādi jau 2003. gadā, kad spēkā stājās Nicas līgums, daudz kas ir noticis, kaut vai Savienībā ir iestājušās 12 jaunas dalību valsts, un tas noteikti ir ietekmējis arī Eiropas Savienības tiesas produktivitāti. Uh, ir būtiski pieaudzis izskatāmo lietu skaits un tādajādi arī lietas eh, tiesvedības ilgums. Mums noteikti ir jāvienojas par to, ka jaunu tiesnešu izvirzīšanas metodē ir jābūt pārskatītāji, un es uzskatu, ka tā ir viena no prioritātēm arī Kipras prezidentūrai. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσεις βουλήσεως για τη διαδικασία Κατσριάη και ως εκ τούτου... Paldies! Brīvā mikrofona nebūs šoreiz, un tādēļ aicināšu uzreiz izteikties komisāru Māstrēms kundz lūdzu. Well, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Protams, ka mēs ļoti uzmanīgi pierakstījām un uzklausījām visu, kas šajās debatēs izskanēja. Un, protams, esam priecīgi, ka mēs esam panākuši šo kompromisu un ka visi par to esam viensprātis. Protams, ka mēs nedrīkstam pārāk zem novērtēt vēl joprojām neatrisinātās problēmas un pēc iespējas konstruktīvāk kopā ar padomu un parlamentu mums pie tā ir jāstrādā. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Tagad aicināšu izteikties padomas pārstāvi. Andrijas Mavrojannis lūdzu. Gribētu izmantot šo iespēju, lai novēlētu daudz spēku un veiksmes Kipras prezidentūrai. Rapide, kirie proedre. In... Jā, priekšsēdētāji. Man tas ir milzīgs gods un liels prieks tagad uh, drīkstēt piedalīties šajās debatēs, kad jūs vadat tās. Es ļoti ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība un ka mēs kopīgi gūsim panākumus. Es vēlos uh, teikt arī dažus vārdus attiecībā uz to, kā padome domā par to, ka uh, risināt jautājumu saistībā ar vispārējās tiesas tiesnešu skaitu palielināšanu. Jūs zināt, ka 20. jūnijā Koreper eh, sanāksmē tika dots mandāts prezidentūras draugu grupai izstrādāt um, idejas par iespējamiem risinājiem un uh, nodot tos apakaļ Koreper līdz gada beigām. Uh, Tas ir kopīgs mērķis, kurā iesaistās Eiropas parlaments un padome. Tātad mums ir jāizstrādā pienācīgi pasākumi, lai cīnītos pret eh, vispārējās tiesas darba pārslogotību. 2000 līdz 2015. gada septembrim problēma jāatrisina, bet mums visiem ir jāsaprot, ka šis jautājums tik tiešām ir ārkārtīgi sarežģīts. Mums ir nepieciešama inovatīva domāšana, jo ir eh, no vienas puses jāgarantē iecelto tiesnešu kvalitāte un eh, saskaņotība ar 255. Eh, pāntu. Un tāpat arī ir uh, jānodrošina vienlīdzīgais šo jauno tiesnešu vienlīdzīgais status uh, salīdzinājumā ar citiem tiesnešiem, un tāpēc mēs uh, iestājamies par uh, vienlīdzīgu rotāciju. Un kur tad būs tie, kas rotēs tikai tie 12 vai pilnīgi visi tiesneši? Ja ir runa par vienu valsti vai katrai valstī pavisam noteikti būs viens tiesnesis un pārējiem ir jārotē, jebkurā gadījumā, un viņa mandāts nebūs atjaunojams. Nu, es tad vienkārši padalos ar tiem iespējamiem problēmu jautājumiem, kas mums ir jāmēģina risināt. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, padoms vārdā es gribētu vēlreiz pateikties referentei un visiem deputātiem par konstruktīvajām debatēm par uh, tiesas reformu. Es esmu pārliecināts, ka jaunie noteikumi tiks ieviesti jau šoruden. Es esmu arī optimistiski noskaņots par šo konstruktīvo sadarbību un tādējādi mēs nodrošināsim, ka varēsim saulēcīgi atrisināt problēmas, kas ir uh, skārušas vispārējo tiesu. Un Tādējādi Eiropas Savienībā būs ļoti labi funkcionējoša tiesa. Paldies! Paldies! Padoms priekšsēdētājam Mavrojānis kungam, līdz ar to debatas, ir slē... debatas noslēgsies ar Aleksandru Stainas uzrunu divas minūtes. Paldies visiem kolēģiem! Es gribētu īpaši pateikties par to, ka daž, visas politiskās grupas ir viensprāts par to, ka tiesnešu skaits ir jāpalielina. Arī Regnera kundze norādīja, ka attiecībā uz to, cik daudz te būs šo tiesnešu, par to vēl ir jādiskutē. Trešā var bieži vien paliek novārtā tādēļ, ka eh, politiķi to pietiekami labi nesaklausa, viņi ir tādi atturīgāki pēc dabas, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, un Hefner kungs um, to īpaši labi pateica, Karim kungs eh, runāja par uzņēmējiem, Hepner kungs par pilsoņiem. Es ceru, ka padoms izveidotā draugu grupa nodarbosies ne tikai ar tiesas iekšējām reformām, jo tikko jau ir aizvadīta tāda, īstenota tāda lielāka reforma, kas jau ir palīdzējusi sa samazināt šo vēl neizskatīto lietu skaitu. Uh, Un es domāju, ka nevaram arī sasteigt risinājumu šajā jomā. Darbs pie šiem abiem dosjē ir parādījis, ka daži jautājumi nav atrisināti, un nākotnē mums juridisko lietu komitejā vajadzētu ļoti intensīvi runāt par šiem jautājumiem, kas saista tiesu, vienalga vai te ir runa par, eh, par specializēto tiesu izveidi vai citiem jautājumiem. Uh, sarunās ir tikuši izvirzīti daudz jautājumu, kas vēl nav atrisināti. Šobrīd ir tāds saspringts laiks. Oktobrī tiks iecelti 14 jauni tiesneši, un es ceru, ka mēs sarunas par eh, nākotnes tātad jaunajiem tiesnešiem varēsim veiksmīgi īstenot. 13. gadā arī ir paredzēts iecelt jaunus tiesnešus. Es gribētu vēlreiz norādīt uz to, ka ir dažādas iespējas, kādā veidā varētu iecelt šos papildus tiesnešus. Mēs esam papi, pa, iecerējuši arī no vairākām politiskajām grupām izstrādāt rezolūciju, bet parlaments ir, diemžēl, mainījis darba kārtību. Tātad ir vairāki, vairāki priekšlikumi. Uh, Pirmkārt, ieviest rotācijas princips, iesaistot visas 27 dalību valstis. Otrā iespēja seši no. Seši no dalību valsts, no pirmajām dalību valstīm, pārējie seši no pārējām 21 um, valstīm. 20, no pārējās 21 dalību valsts, tad vēl seši no mazajām valstīm, pārējie no lielajām un tā tālāk. Ir arī tāds pagaidu risinājums, ka varētu uz, uz kaut kādu laiku, apmēram 5-6 gadiem, iecelt vienu eh, tiesnesi. Dānijas prezidentūra to ierosināja. Ir ārkārtīgi daudz priekšlikumu padomē, tikai ir jāizvēlas kāds konkrētais priekšlikums. Liels paldies referentei! Kolēģi, līdz ar to kopīga debatas ir slēgtas un Balsojums notiks rītdien pulkstens 12. Nākamais darbības kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos.